Bene. Buongiorno a tutti, diamo inizio alla commissione. Abbiamo una... Labdien visiem! Mums ir daudz darāmā šai komitejā. Mums notaļ dzīvīga diena mūs šodien gaida. Pirmkārt, ja nav nekāda komentāra, tad pieņemsim darba kārtību. Šodienas eh, sanāksme tiks eh, pārraidīt internetā. Sāksim ar trešo darba kārtības punktu, taču vispirms, protams, gribu mūsu vidū sveikt plašu delegāciju no Itālijas parlamenta apakšpalātas lauksamniecības komitejas pārstāvis. Tad jūs redzēsiet, kā šeit tiek pieņemtas, pieņemties ir bakta. Trešajā tam kārtības punkts novecojušu padomas tiesību aktu atcelšanu kopējāks lauksaimniecības politikas jomā. Tas pamatojas uz iestāžu nolīgumu. 2003C 321 šērsvītra 1, te ir paredzēts vienkāršot tiesību aktus. Uh, Līdz ar to tiesību akti tiks vienkāršoti un kondensēti, un tā skaitā arī tiks atsaukt novecojuši padoms tiesību akti. Un mēs arī pārstrādājam dažus tiesību aktus un esam līdzi likumņēmēji, pieņēmēji. Tātad tas 20, 3. Eh, jūnijā tika nosūtīts ziņām priekšlikums. Nekādi priekšlikumi Iebildumi netika saņemti, vismaz no vienas desmitdaļas no deputātiem. Līdz ar to mēs, tas ir vienkārši tāds informatīvs jautājums, vai komiteja ir kāda iebilduma. Nav, nu labi, līdz ar to mēs varam pārēt pēc darba kārtības punkta. Īpaši pasākumu lauksaimniecības jomā attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem. Mato Adrover, kungs ir referents. padomes eh, regula 247 šās ir 2006 attiec uz īpašiem pasākumiem lauksamniecības jomā tālākiem Eiropas Savienības reģioniem. Būs vairāki grozījumi pēc 2003. gada 31. janvāra šī tiesība pieņemšanas, un tas pārsvarā ir saistīts ar uh, nepieciešamību izskaidrot situāciju, un tad tiek ierosināti zināmi grozījumi, pārstruktūrācija, lai pielāgotu šo tiesību akti īstenībai. Tas attiec uz Poseidona programmu lauksamniecības jomā. Dodu vārdu referentam, un tad Bokārts kundzei būs vārds no komisijas. Paldies, priekšstāda, kā jūs zināt, šī probāma, programma attiec tikai uz attālākiem Eiropas Savienības reģionai - Francijā, Spānijā, Portugālē. Tomēr tā ir ļoti svarīga. Ja šī pasākuma nebūtu kā tāda, tad lauksaimniecības joma šajos attālākajos reģionos neeksistētu. Īpaši pasākumu lauksaimniecības jomā attālākiem Eiropas Savienības reģioniem īpaši attiec uz salām, Tas sākās 1991. gadā, un deviņi reģioni ir izmantojuši šos pasākums. Tagad runājot par programmām, tās ir cieši saistītas ar lauksaimniecības un lauksaimniecības attīstību, lauksaimniecības produktu pārstrādi, un tas īpaši saistīts ar ekonomiskām problēmām. Uh, tādēļ, ka šī reģiona ir tālu no Eiropas Savienības citiem reģioniem, tīri ģeogrāfiski. Šiem reģioniem, šie reģioni saskars ar grūtībām, lai izvērst savas aktivitātes. Te ir divas tādas puses. Vispirms runa ir par sistēmu, kā nodrošināt lobarību šajos reģionos Un te ir runa par vietējās lauksaimniecības ražošanas atbalstu. Tā ir otra puse. Tātad ir svarīgi, lai šī reģiona varētu turpināt darbību šajā jomā. Šajā regulā bija izdarīta daži grozījumi 2001. gadā un vēl jau svarīgāk 2006. gadā. Un šīs izmaiņas bija saistīts tieši ar šo programmu izvēršanu. Līdz tam tās bija saistīts ar reģionālajiem varas iestādēm. Un tagad, ņemot vērā krīzi, kurā atrodamies šodien, kad attālākie Eiropas Savienības reģioni saskars ar vēl lielāku bezdarbu nekā citi reģioni Eiropas Savienībā, paredz, ka šīs sistēmas vēl jāstiprina, ja vien iespējams. Un to mēs mēģinām panākt ar šo ziņojumu. Tātad pirmkārt, kā jau sacīja priekšsēdētājs, mēs gribam vispirms izmantot Lisabonas līguma sniegtās iespējas. Tas nozīmē to, ka mēs varam izrām, izmantot par juridisko pamatu 349. Lisabonas līguma pantu. Te ir pamazēta īparedzēta īpaša pieeja attālākiem Eiropas Savienības reģioniem. Tas ir nepieciešams pasākums, kas līdz šim nepastāvēja, un tas mums bija jā, jāizstrādā tagad. Un šīs izmaiņas arī saistītas ar jauno komitoloģijas procedūru, kādā veidā tā šeit tiek piemērota. Un, jo īpaši te runa par kvalitatīviem produktiem un par uh, attālāko reģionu individuālo simbolu izmantojumu attiecībā uz augstskvalitātes produktiem. Tā ir sistēma, kas atbild geogrāfiskajam marķējumam un izcelsmes marķējumam. Un vēl ir svarīgi, ka tādā veidā mēs stiprinām fitosanitāros pasākums reģioniem, ne tikai attālākos reģionos, bet vispār Eiropas Savienībā. Un tā mēs arī stiprinām pārbaudas, kontrolas programmas un paplašinām tās uz visiem Eiropas Savienības reģioniem. Līdz šim tā nebija. Vēl mēs eh, gribam paredzēt attālākajiem reģioniem iespēju saņemt palielinātu atbalstu, lai šie reģioni varētu kon konkurēt ar lielajiem lauksaimniecības uzņēmumiem. Šo, šo, šo pasākumu aicina gan Eiropas komisija, gan Eiropas parlaments. Un runājot par nolīgumiem ar trešām valstīm, piemēram, Kolumbiju un Peru, un Merkosūru valstu nolīgumiem, tad mums jāsagatavo arī, arī līdzekļi tam, lai, to, lai tos nesaktu tikai lauksaimniecības nozare, tad līdz ar to ir jāizvērš analīze, lai iespējams izstrādātu jaunus nolīgumus jebkuram lauksaimniecības sektoram. Un tas nozīmē to, ka, ja ne, ka nepieciešamības gadījumā mēs varam pieprasīt kompensācijas Eiropas Savienības lauksaimniecībai un tas jau īpaši attieksies uz vietējiem un reģionāliem produktiem. Tāpēc ir svarīgi šos centienus koordinēt ar izpētes projektiem gadījumā, kad, kad ir negatīvas sekas no starptautiskiem nolīgumiem. Kā jau es sacīju, ir nepieciešams garantēt, lai produkti, kas izmanto šo atbalstu, atbilst visiem fitosanitāriem un kvalitātes standartiem. Un jāparedz jauns veids, kā organizēt tradicionālo eksportu. Te tā tad būtu runa par to, ka atšķirīgiem reģioniem tiek piemērota atšķirīga pieeja. Tā pirms vairākiem gadiem nebija. Un vēl ir viena pamatlieta, kas jāņem vērā, ja mēs vēlamies, lai šīs programmas būtu efektīvas. Tad jāparedz um, uzraudzības sistēma programmu funkcionēšanai kā tādai, tātad jānodrošina, ka šī programma attiecīgi darbojas un tiek īstenota arī vietējā līmenī. Un vēl ir viena iespēja. Tā būtu tāda, ka dalībvalstīm ir jā, jāvar sniegt uh, avans maksājumu lietai, vietējiem ražotājiem. Un te mēs aicinām tāds pasākums, kas ļautu uzturēt dažas lauksaimniecības aktivitātes, tās kā piemēram vīnkopība. Un tad ir finanšu priekšlikumi, kur, kur, protams, ir pilnīgi loģiski. Un tad būs arī tur izmaiņas. Un es gribētu norādīt, ka izmaiņas, kas tiek ierosināts, ir pilnīgi pamatotas. Šo programmu finansēšana līdz šim bija nepietiekama. Un tas ir saistīts, un tāpēc lauksaimniecība šajos reģionos ir e, nelabvēlīgā situācija, un, un Francijas gadījumā te piemēram bija 40 miljoni eiro, kas bija paredzēti lai veicinātu atbalstu īpašiem produktiem, piemēram, tomātiem, bet arī citiem augļiem un jo īpaši vīnam. Samazinājumi uh, eksportā, eksporta apjomā no Kolumbijas un citām valstīm arī pamato šo atbalstu sniegšanu mūsu lauksaimniekiem, mūsu banānu ražotājiem Eiropas Savienībā arī viņi ir saskārušies ar ļoti mm, lielām grūtībām pēdējā laikā, kā jau jūs zināt. Un te viņi saņems 30 miljonus eiro vēl papildus, tas arī pamatots. Tāds ir priekšlikums, un nauda tiks ņemta no vīna un augļu budžeta, lai, lai panāktu finanšu mērķus banāna audzēšanas atbalstam. Un runājot par alternatīvā produkta meklējumiem attālākiem reģioniem, jo īpaši salām. Te mums jāatrod iespējami labākie pasākumi, lai garantētu lauksaimniecības uh, tālāk dzīvot spēju uz, uz salām. Un tas tad būtu arī saistīts ar augstākas kvalitātes produktiem. Un vēl viens komentārs no manas puses. Es varu jums garantīt, ka lauksaimniecības eh, nozare attālākajos reģionos ir ļoti svarīga. Tā atbalsta ekonomiku šai reģionā, un to es ļoti skaidri gribēju uzsvērt arī šai ziņojumu. Un es ceru, eh, ka 31. augustā apmeklējot eh, Kanārijas salas, delegācija no šīs komitejas dosies, jūs arī varēsiet par to pārliecināties. Tātad, te par lauks, runājot par lauksaimniecību attālākus reģionos, nav runa tikai par eh, tonām produkcijas, bet te ir runa arī par vīdi, par dzīvesveidu, par kvalitatīvu dzīvi. Katrā ziņā gribu pateikties visiem, kas strādājuši pie šī ziņojumu, at, jo īpaši at, pateicos kolēģiem no Kanāriju salām Spānijā. Viņi vairākus mēnešus ar mani sadarbojoties. Un Regi un Inta atzinums ar, arī ir pieejams pateicos šiem deputātiem par viņu darbu. Man ir bijušas lieliskas attiecības ar viņiem pēdējo mēnešu laikā, kad mēs ļoti cieši sadarbojāmies. Un visbeidzot, gribu pateikties visiem citiem par viņu iesniegtajiem grozījumiem. Un tagad gribētu lūgt, jū, lai jūs atbalstāt šo ziņojumu. Tas ir ļoti svarīgi šiem attālākiem reģioniem. Kā jau es sacīju, delegācija no šīs komitejas tos ļoti drīz apmeklēs. Lielas paldies! E Lielas paldies! Un tagad uzsāksim debatas. Erāns Garsies, kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu uzdot jautājumu ne tikai referentam, bet arī komitejas pārstāvjiem, jo viens no būtiskākajiem jautājumiem manai valstī, kas skar šo ziņojumu, ir situācija saistībā ar, piemēram, banāniem Kanārijas salās. Eiropas banānu ražotāji uzdevumā tika veikts pētījums Un tagad šis pētījums ir iesniegts komite, komis, Eiropas komisijai, un es gribētu lūgt jūs papētīt šo te pētījumu un uh, pastāstīt, ko jūs par to domājat. Jo Kanāriju salu banānu rūpniecība vieš mums bažas, un es gribētu uzzināt, kā šis te pētījums tiek vērtēts. Paldies, Alviškungs! Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es gribētu sirsnīgi pateikties Gabrielam Matu par tik kvalitatīvu ziņojumu, tīpaši ņemot vērā to, ka sākotnēji šis ziņojums tika izstrādāts tādā, nu, diezgan kautrīgā veidā. Tur netika pārāk kritizēta pašreizējā posē programma. Uh, Lisabonas līguma rezultātā, bet tagad mēs esam ieguvuši daudz spēcīgāku ziņojumu. Es nāku no reģiona, kur 74. Eh, gadā aprīļa revolūcijā varēja konstatēt, ka lauksaimniecība joprojām piedzīvoja tāds, nu, kā, tāda attīstība, kāda bija viduslaikos. Bet kopš šīs re revolūcijas mūsu lauksaimniecība ir kļūst neatkarīgāk un, protams, kopš iestājas Eiropas Savienībā 95. gadā un uh, daudz kas ir mainījies 92. gadā. Mēs iestājāmies šajā te pasē programmā un uh, esam pielāgojušies. Protams, mēs atrodamies 2000 km attālumā no Eiropas Savienības, bet pateicoties posē programmai, mēs varējām pielāgot savu politiku, jo, diemžēl, Eiropas politika nebija piemērot mūsu reģionam. Tā kā mūsu reģions un tāpat arī citā tā reģiona posē programmām ir uh, ļoti daudz ko ieguvuši. Mēs esam saņēmuši dažādu veidu atbalstu, kompensācijas, tāpēc, ka mēs atrodamies tik tālu no pārējās Eiropas Savienības, bet kas ir visbūtiskākais, mēs esam saņēmuši īpaši atbalstu mūsu produktiem, piemēram, piena produktiem, kas sastāda apmēram 30% no mūsu IKP Azorsalās, un tas ir palīdzēs uzturēt mūsu nozaru pie dzīvības, un tas ir tieši pateicoties posē programmai. Mums ir nepieciešama lielāka elastība šajā programmā, un tas nav pateikts ziņojumā. Ir jārod iespēja, pateicoties šai programmai, pielāgoties jaunām attīstības tendencēm. Un tā, lai mēs varētu arī turpmāk gūt atbalstu, saņemt palīdzību un kompensācijas, ja gadījumā situācija mainās. Uh, un kļūst mums nelabvēlīgāk. Tas tā īpaši, tas īpaši attiecas uz piena ražošanu Azoru salās. Tad ir šis produkts tiek ļoti stingri kontrolēts un gal galā ir arī milzīga konkurence no citām pasaules daļām, un tāpēc mums ir nepieciešama kompensējošā palīdzība un atbalsts. Posē programma ir ļāvusi īstenot arī citus pasākums, piemēram, veikt ietekmes novērtējums par mūsu reģionu, un tas mums arī ir devis iespēju palielināt kaut kādu atbalstu, arī attiecībā uz uh, lopkopību. Tā kā mums ir nepieciešama lielāka elastība, lai mēs varētu pielāgoties ārējām izmaiņām, kas izraisa kaut kādas jaunas vajadzības. Un, nu, piemēram, šobrīd uh, programmā par 10% ir palielināts līdzekļu apjoms mūsu reģionam, un tāpēc mums ir nepieciešams mm, dot iespēju pielāgoties. Un nu, tāpat ir arī cits pro problēmas, piemēram, klimata izmaiņas, gal galā mēs, mēs esam salas okeāna vidū, un gal galā mums ir, mums ir jādod mūsu iedzīvotājiem, zemniekiem kaut kāds drošības garants, jo viņi pavisam noteikti ir pakļauti ļoti lielam riskam. Mums ir nepieciešama Eiropas Savienības palīdzība, tāpat arī valsts palīdzība, lai aizsargātu savus zemniekus, lai viņi tādējādi varētu turpināt īstenot savu lauksaimniecisko darbību šajos riskantajos reģionos. Nobeigumā es gribētu pateikties visiem kas ir atbalstījuši šo ziņojumu. Un pateicoties tam visam, tas ir kļūst par ambiciozāku ziņojumu, kā tas bija sākumā. Paldies! Paldies, Mišels Dantēns, un tad Maier kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es no savas puses gribētu pateikties mūsu referentam, sveikt par viņu, viņu, par viņu labo darbu. Attālinātie reģioni ir tālu no mūsu acīm un bieži vien arī tālu no mūsu sirds. Taču šie reģioni šodien ir lielākie upuri vairākiem uh, nolīgumiem, kas uh, tika parakstīti ar valsts, jaunatīstības valstīm un tā tad arī uh, Uh, saistībā ar konkurenci no mūsu pašu reģioniem. Mēs te runājam par banānām, te es gribētu uzsvērt, ka ir arī problēmas ar tādu produkciju, kas ir ļoti īpaši svarīga dažos reģionos. Ir rums, piemēram, te vēl ar vienu. Nav pietiekoši paredzēti pasākumi, ko atbalstīt, jo Te arī ar Ameriku ir konkurence. Es domāju, ka ziņojums, kurā iesniegšu zināmas grozījums, arī ir mūsu uzmanības vērst, vērts. Kad apmeklēsim šos reģionus pēc dažām nedēļām, būtu svarīgi, es domāju, lai būtu interesanti mums pievērst īpašu uzmanību tātad lauksaimniecības produkcijai šajās, šajās reģionās. Paldies! Eh, avevo saltato per errore Patrao Neves. Prego, onorevole Patrao Neves. Es atvainojos, es Patrao Neves kundz piemirs. Lūdzu, kundz, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu apsveikt Gabrielu Matu, kurš ir izstrādājis ļoti detalizētu ziņojumu. iestājoties par posē programmas īstenošanu attālākajos Eiropas Savienības reģionos. Viņš ir ļoti cieši sadarbojies ar visiem deputātiem, kas nāk no šiem attālākajiem Eiropas Savienības reģioniem. Un viņš ir bijis ļoti atvērts attiecībā uz jebkuru priekšlikumu, kur mēs viņam izteicām. Lielas viņam paldies par to. Pasē programma mums ir vitāli svarīga. Tā ir vitāli svarīga lauksaimniecībai attālākajos reģionos, bet Un tā ir tikpat būtiska arī nodarbinātības eh, problēmas risināšanai un uh, eh, salu ekonomikas uzturēšanai. Līdz ar to pasē programma ne tikai tieši ietekmē lauksaimniecību, tas ir vispārīgs instruments šo attālāko reģionu un arhipelāgu attīstības veicināšanai. Es atbalstu visu to, ko sacīja Gabriels Matu, un es gribētu arī atkārtot dažas lietas, ko viņš sacīja. Es gribētu teikt, ka mēs šobrīd esam ļoti lielu izaicinājumu priekšā, ņemot vērā divpusējos nolīgums, ir tīpaši ar Merkusur valstīm. Es gribētu ļoti stingri uzsvērt šajā sakarībā, ka Eiropas komisijas ietekmes novērtējumu secinājumu par uh, nolīgumu starp Eiropas Savienību un Merkusuru valstīm un ietekmi, kā tam būs uz uh, lauksaimniecību, liecina par to, ka viss uh, jutīgākie, vismazāk aizsargātie reģioni un nozaras īpaši cietīs no šīta līguma ar Merkusuru un negatīvā ietekme uz lauksēmniecību attālākajos reģionos pasliktināsies šo nolīkumu ietekmē. Tie skaitļi, ko mēs redzam ietekmes novērtējumā, ir ļoti nopietni, ļoti smagi. Attālākiem reģioniem nav tādas pašas iespējas eh, daudz veidot savu ekonomiku kā citiem reģioniem. Tie nevar pārstrukturizēties tik ātri kā citi reģioni. Uh, Nu, līdz ar to šī daudzveidošana ir ļoti ierobežota. Cits, citu iespēju meklēšana attālākajos reģionos nav tik vienkārša lieta, un pārstruktūrēšana šajos reģionos norisinās ļoti lēni. Un mēs nedrīkstētu aizmirst nelabvēlīgo ietekmi, kādu šādu nolīgumu varētu atstāt uz attālākiem reģioniem. Nu, te galvenās nozars, kas ir pieminams, būtu piena un, un gaļas rūpniecība. Un tāpēc mums ir jāpielāgo posēja programma šīm jaunajiem izaicinājumiem. Mato kungs ir identificējis šos riskus un šīs briesmas, un viņš ir nācis klajā ar labiem priekšlikumiem. Bet tas var izdoties tikai tad, ja budžets būs uh, lielāks, un tāpēc es gribētu mudināt visus apzināties to, cik būtiska salās lauksaimniekiem un šo salu iedzīvotājiem ir šiem te visiem aspektiem. Lielas paldies! Maier kungs un pēc tam Sergio. Paldies! Šis eh, ziņojums pēc satura ir lielisks, arī es varu teikt tikai pateicības vārdus tādēļ, ka tur ir iekļautas ļoti svarīgas tēmas, bet kā juristam man jāsaka, ir virkni tādu tematu, kas. Uh, kļūst aizvien svarīgāk. Mūsu priekšsēdētājs Paulo un es šobrīd strādājam pie tiešo maksājumu jautājumu, un mēs pārbaudam arī sadaļu par lauku, par, par laukiem saistībā ar šiem te īstenošanas aktiem, deleģētajiem aktiem. Tīpaši runājot par deleģētajiem aktiem, tie kļūst aizvien būtiskāk un svarīgāk parlamentam, jo tādējādi mēs īstenošanas procesā varam iesaistīties. Šādas iespējas komitoloģijas procesā mums nepastāvēja. Es gribēju uzsvērt, tas ir ļoti būtiski. Šajā, ziņo, šajā ziņojumā daudzos grozījumos ir runāts par daudziem deleģētajiem aktiem vai īstenošanas aktiem, un es esmu secinājis, ka komisijas priek priekšlikumi, vienalga vai te ir runa par uh, deleģētajiem aktiem vai uh, īstenošanas aktiem, tāds, kas ir ticis modificēts, bet īstenībā nav grozīts līdz galam, un es gribētu ierosināt šeit no saturiskā viedokļa un paraudzīties, vai komisija ierosina īstenošanas aktu, un tad mēs to nevaram vairs ietekmēt. Vai tas, vai tas tā paliks, vai arī varbūt tomēr mēs vēlamies piedalīties arī lēmumu pieņemšanā par īstenošanu deleģēta akta formā. Jo es domāju, ka vajadzētu nevis viens pret vienu to visu pārņemt, bet gan rūpīgi pārbaudīt, kas tieši tiek ierosināts. Paldies! Paldies Mairkungam! Tas ir būtiski, jo mums ir uh, jācenšas būt uh, vienotiem visos savos īstenošanas aktos, jāievēro Lisabonas līgums. Sergio, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. pavisam īsi. Es negribu atkārtot to, ko citi jau sacīja, gribēju tikai apsveikt Mato kungu par izstrādāto ziņojumu. Es gribētu arī apsveikt Luisu Pablo par ambiciozo darbu. Viņš sociālistu grupā ļoti smagi strādāja, palīdzot sagatavot šo te ziņojumu. Es gribētu tikai uzsvērt to, ka izmaiņas pasē regulā būs ārkārtīgi būtiskas salām un attālākajiem reģioniem. Tas ir ļoti būtiski cukuru, tomātu un banānu ražotājiem. Un šajos reģionās ļoti būtiski ir saņemt atbalstu, radīt jaunas darba vietas un uh, panākt ekonomikas daudzveidošanu. Te jau nav runa tikai un vienīgi par lauksaimniecību un īpašu palīdzību reģioniem, kuriem ir grūti konkurences cīņā. Referents ir runājis arī par nepieciešamību uzlabot augu veselību un tāpat ir par to, ka ir jāpalīdz šiem reģioniem nodrošināties ar jaunām darba vietām. Es gribētu izteikt trīs lietas. Pirmkārt, mums ir nepieciešams palielināt fosē budžetu par 20%, bet ar to jau vien nepietiks. Uh, ja mēs paraugamies uz posēju programmas pašreizējo budžeta apjomu, tad ir jāsaprot, ka palielinājumam ir jābūt lielākam nekā tikai par 20% nākamajā budžetā. Kas attiec uz programmām un līdzfinansējumu, tad tik tiešām ir nepieciešams lielāks atbalsts, un ar šo te 20% budžeta palielinājumu ir nepietiks. Es tāpat arī gribētu aicināt īstenot labāk robežu kontroli attiecībā uz eh, produktiem, kas nāk no tā tālākiem reģioniem, lai garantētu, ka tiek ievērot visu nolīgumu ar trešajām valstīm. Es arī gribētu pateikties mm, abiem kungiem par paveikto darbu pie šiem ziņojumiem. Paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies, Guķeras kungam. Komisijas pārstāve Borhards kundze, lūdzu. Kungs, es atvainojos. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es gribētu uzsvērt to, ka man un katrā ziņā arī komisijai kopiešu lauksaimniecības politikas uzticamība ir atkarīga no tā, vai šī politika ņem vērā šos visneaizsargātākos reģionus. Nav nekādu šaubu par to, ka šī ir pārbauda, tas ir tests, un tāpēc komisija uzsver ļoti labu, efektīvu, saskaņotu lauksaimniecības politiku, kas ļauj uzturēt lauksaimniecības produkciju šajos reģionos. Un runājot par e, grozījumiem, kurus iesniedza Matovkungs, references, gribētu ātri pievērsties svarīgākiem punktiem. Runājot par 349. pāntu kā juridisko pamatu, es domāju, ka komisija nevarētu būt iebildums pret šo juridiskā pamata pielikšanu klāt. Šīs pamats pat līguma līmenī skaidri pauž nepieciešamību sniegt atbalstu īpašajiem reģioniem, ņemot vērā to īpašo status, tādus šos attālākos reģionus. Tātad šis priekšlikums ir pilnīgi pamatots. Runājot par eh, kvalitāti un marķējumu, kur pieminēja Mato kungs, es domāju, ka arī šai gadījumā komisija var piekrist. Es tikai gribētu vēl uzsvērt, kā manā direktora, manā vadībā mēs esam atbalstījis programmu, atbalstījuši programmu, lai padarītu šo mārķējumu no šiem reģioniem pazīstamāku. Un te ir runa apmēram par 11 miljoniem eiro. Un te ir skaidrs, ka komisijai ir jābūt stingrai savā vēlmē sniegt atbalstu. Runājot par uh, pārliecību lauksaimniekiem. Es domāju, te būtu jāpagaida vispārējās diskusijas, kādas, kādu mēs varam sniegt eh, apņemšanos. Līdzfinansējums ir viens no svarīgiem elementiem, lai nodrošinātu uh, stabilitātes sajūtu visiem lauksaimniekiem. Tas attiec arī uz lauksaimniekiem attālākajos reģionos. Te mums ir zināmas problēmas ar to, kā finansēt šo garantiju sniegšanu ar dalību valstu palīdzību. Jo tad, ja atbalsts tiek sniegs tikai ar valsts uh, palīdzību, tad te mums ir zināms juridisks problēmas. Un tagad runājot par intervencēm kā saka Mato kungs, ar to saskaņu, ar to saistību ar starptautiskiem nolīgumiem. Protams, ir jāraugās uz to, lai starptautiskie tirzniecības nolīgumi neietekmētu nelabvēlīgi šos reģionus un lauksaimniecības ražošanu tajos. Taču jāizdara, ir secinājumi, kā jau sacīja Mato kungs, iet tik tālu, kā paredzēt automātisku kompensāciju. Tas tiešām prasīja daudz laika. Komisija neiestājas par automātisku kompensāciju, jo, kā jau mēs redzējām, diskusijās par banānu nolīgumiem ir ļoti grūti noteikt skaidru likumsakarību šajos gadījumos, jo īpaši tādā uh, ekonomikas un finanšu krīzes uh, klimatā, kāds ir tagad. Tātad šādu instrumentu gluži nevar paredzēt. Taču potenciālo seku novērtējums, potenciālo starptautisko tirzniecības nolīgumu seku novērtējums varētu būt viena lieta, ko komisija varētu izskatīt. Māto kungs, jūs minējāt arī tradicionālos kvantitātu daudzums. Jūs gribējāt, lai arī šeit pastāvētu aktualizācija. Komisija vienmēr ir paudusi bažas par to, ka tā mēs pavērsim spekulācijas lādi. Ja mēs vienojamies par to, ka nu jau pār par 20 gadiem mēs noteicām šīs tradicionālos, tradicionālos daudzums. Ja mēs tagad paredzam aktualizāciju, tad tas būtu pieņemams. Taču mēs nevaram uh, pieņemt, ka šāda aktualizācija notiktu ik gadu vai regulāri citādā veidā. Tas tikai pavār ceļu spekulācija. Bet mēs domājam, ņemot vērā šo ilgstošo periodu līdz šim, uh, šis varētu būt īstais brīdis, kad šos daudzumus pielāgot. Un runājot par lauksaimniecības progresu, te es gribētu pievērsties vispārīgām diskusijām, jo tieši šīs KLP pārskatīšanas reformas ietvaros mēs varam runāt par pārskatīšanu runājot par avansu lauksaimniekiem, nav nekāda pamata, kāpēc mēs attiecībā uz attālākiem reģioniem tomēr to atbalstīt. Protams, ka es te mm, nevaru spriest plaši par budžetu, es tikai varu ņemt vērā jūsu vēlmes, lai tiktu palielināts finansējums lauksanieciem šiem attālākiem reģioniem. Vienīgā lieta, ko es varētu sacīt par šo tēmu, ir, uh, tā, ka jābūt uzmanīgiem izvēršot šīs diskusijas. Ja tiks prasīts finansējums papildus, ja tas ir jāfinansē no iekšē lauksēmniecības budžeta, tad ir arī jāsaka pavisam skaidri, ka tā nauda ir jārod no, jāpaņem no citiem sektoriem lauksēmniecībā. Vai arī šie pieprasītie līdzekļi ir jāsaņem ārpus lauksaimniecības budžeta, bet kā jau es sacīju, te drīzāk ir jāskatās budžeta un politikas līmeni. Garsies kundze, jūs uzdevāt jautājumu, vai uh, man iepazīstināja ar pētījumu? Jā, uh, pagājušā nedēļa gandrīz divas stundas eh, veltīju tam, lai uh, iepazītos ar šo analīzi. Gribu sacīt, ka tā ir ļoti konstruktīva analīze. Tā ir analīze, kas vēlreiz parāda, kādas ir izmaksas. Un mēs visi zinām, ka izmaksas sarežģītos uh, ražošanas apstākļos, tādos kā tie ir attālākajos reģionos, ir lielākas, un kāda tad ir ražošana, ieņēmumi, un tad kāda ir evolūcija starp izdevumiem un ieņēmumiem. Un es redzu, ka pat laban mēs esam tādā kā, bez, tādā kā bezdibeņu malā. Attālākie reģioni e, ir guvuši pavisam nelielu pārsvaru ienākumu ziņā. Bet šis pētījums nav pamatots tikai uz banānu jomu, piemēram, banānu nozori, bet tajā ir ņemta vērā ekonomiskā situācija lauksaimniecības jomā šajos attālākajos reģionos. Tāpēc es uzskatu, ka šis, šī analīze ir uzticama un tā ir uzskatāma par labu pamatu, uz kura mēs varam bāzēt savus lēmums par tālāko finansējumu, lai tātad sasniegtu mūsu mērķi, lai turpmāk atbalstītu lauksimniecības produkciju šajos reģionos. Taču atkal tas nav gluži manā kompetencē par to spriest. Es jums nevaru sniegt galīgu atbildi. Jā, Alveš kungs, jūs runājāt par to, ka par 20% būtu jāpalielina īpašais finansējums. Mēs kā komisija esam nākuši klajā ar šo priekšlikumu, taču te man šķiet atkal pastāv atšķirības starp mums un jums, runājot par budžeta neutralitāti. Tātad mēs gribam dalībvalstīm paredzēt lielāku elastību, taču uh, komisijas priekšlikums paredz budžeta neutralitāti, bet jūs un jūsu kolēģi, kas izteicās šeit, vēlējās, lai šī summa tiktu pielikta klāt vispārējiem budžetām, taču akal tas ir uh, budžeta kompetencē, budžeta lēmšanas kompetencē nevis manā, un par to nevar tālāk izteikties. Un vispēdzot, Majēra kungs Jūs uzsvērāt to, cik svarīgi ir katru gadījumu izskatīt atsevišķi attiecībā uz deleģēto aktu vai īstenošanas aktu pasākumu efektivitāti. Es domāju, ka tas jādara jums, bet komisijas vārdā var sacīt, ka pusēji regulā mēs esam sekojuši vispārējai komisijas pieejai, ko jūs varat arī atrast vispārējos e, vienotā tirgus regulējumos vai lauksaimniecības attīstības tiesību aktos. Mēs izmantojam to pašu pieju, un to mēs izmantojam arī attiecībā uz posēju regulu. Un Mēs to darījām vēloties aizsargāt parlamenta tiesības uh, un uh, mūsu iespējas pēc iespējas ciešāk sadarboties ar parlamentu. Taču, protams, ka katrs gadījums ir jāskata atsevišķi, jums tas jādara atsevišķi. Uh, tad tā jūs zināsiet, vai komisijas priekšlikums jums ir pieņemams vai nē. Paldies! Paldies komisijai! Paldies arī komisijai. Un tālāk uh, referentam vārds. Lūdzu, Mato kungs, paldies, paldies visiem kolēģiem, kas uzstājās, paldies arī komisijas pārstāvim. Un nobeigumā es vēlētos teikt, ka ir tiesa, ka šis ziņojums ir ļoti ambicios, bet eh, katrs pasākums, kas tiek piedāvāts, ir pilnībā attaisnojams. Un, protams, mēs esam atvērti. Uh, diskusijām tālākam un arī jauniem priekšlikumiem, jauniem grozījumiem. Tas, kas izskanēja šeit par deleģētiem aktiem, arī ir taisnība. Es vēlētos pateikties komisiju, komisijai uh, par to, ko viņi mums izstāstīja, jo, protams, ka mums ir ejams viens ceļš. Mēs eh, par daudz vairāk lietām esam vienas prātis. Uh, nekā pretēji, nekā mums būtu pretēji viedokļu. Un es gribu teikt, ka attālākiem reģioniem e, ir jādod iespēju, jo viņi gal galā ir iespēja Eiropai. Un esmu pilnīgi pārliecināts, un es atkārtoju vēlreiz, ka bez dažiem, atskaitot tikai dažus varbūt punktus attiecībā uz finansējumu, mēs varam um, atrisināt visu šīs lietas un attaisnot, kāpēc ir vajadzīgs papildus budžets un uh, panākt vienošanos. Paldies! Tātad pirmdien. 11. jūlijas, es atvainojos, ir uh, termiņš iesnie, uh, grozījuma iesniegšanai un 19. ir jābalso par šo ziņojumu. Pāriem pie 5. darba kārtības punkta un tas ir Ēgejas jūras nelielajām salām labvēlīgi pasākumi lauksaimniecības jomā pārskatītā versija. Un e, referents šeit ir Georgos Papastām, kas ir virkne grozījumi iesniegti. E, šīs ir Ēgejas jūrā vismazākās salas. un regula 1405 šķērsvītra 2006 eh, paredz eh, šos īpašos pasākumus un uh, regulāri izdarīt ļoti daudz grozījumu, ir daudz kas mainījies. Un tieši tas, kas uh, norit šajās te at attālinātajos reģionos, saskaņā ar posē programmu. Tā ir viena lieta, bet Egejas jūras nelielās salas ir vidusjūrā un tās arī e, principā atrodas līdzīgā situācijā. Došu vārdu referentam, papastāvkungs, kungs, paldies! Paldies! E, es domāju, ka šajā komisijas regulas ievaddaļā Jau iepriekšējā sanāksmē tika paskaidrot, kāda ir situācija. Un Tādēļ es pavisam īsi varēšu izteikties komentējot regulas priekšlikumu attiecībā uz šiem īpašajiem nelielajām salām labvēlīgiem pasākumiem lauksaimniecības jomām. Faktiski šeit ir divi tādi svarīgi jautājumi, kas jāpatur prātā mēs aplūkojam likumdošanas priekšlikumu, kurš būtībā ir iepriekšējā priekšlikuma nevis pārskatīšana, bet būtībā pārakstīšana no jauna. Tad, kad mēs par to runājam, vispirms komisija runāja par 2011. gadu, e, kas būtu um, laiks, kad nāktu klajā attiecīgās um, sistēmas analīzes ziņojums. Un tad, balstoties uz to, tad arī tiktu izstrādāts jauns eh, priekšlikums izmaiņām. Otrkārt, eh, šeit tam visam klāt, protams, ir arī cenu lapa. Un eh, tas ir saistīts ar divām budžeta līnijām. Pirmajā pīlārā lauksaimniecības sadaļā pār garantiju sadaļu Tā tad būtums, būtībā, um, nu, tās ir tās divas lietas, ko esam ievērojuši no paša sākuma, un uh, līdz ar to tad arī tiek veidota visa sitē, sistēma, viss ietvers šim likumdošanas aktam. Vispirms uh, finansējuma apmērs un iespēja uh, eh, neizmantot to finansējumu daļu, uh, Uh, novirzīt uz uh, konkrētu pasākumu vai specifisku pasākumu sadaļu un pārnest uz nākamā gada budžetu. Kas attiec uz īpašo režīmu? Nu, tas nenozīmē tikai izēvielu piegādas. Tas varētu būt arī primāro un pārstrādāto produktu ieviešana Eiropas Savienības kontinentālajā daļā. Un e, tas ir saistīts arī ar vietējām un reģionālajām pašvaldībām, tad, kad mēs runājam par plānu, e, īstenošanas plānu veidošanu. Un mums ir nepieciešams aplūkot to visu kā daļu no nākotnes plāna, uh, Eh, veidot tādu pamatīgu pārskatu tam, kā sistēma darbojas. Un, protams, šeit ir arī daži karstie kartupeļi, un ir jautājumi, kas paceļas eh, no reizes uz reizi, un eh, šeit daudz kas būs atkarīgs no tā, kā spēj sadarboties institūcijas savā starpā. Paldies, papastankus kungs, un tālāk Polsens kundze. Paldies, priekšsēdētāji! pāris sekundes pirms es pārslēdzu, eh, pirms es varu pārslēgt kanālus. Es arī esmu pateicīga papastāmkus kungam, kas ir izstrādājis šo ziņojumu. Tātad, par kuriem reģioniem mēs šeit runājam? Mēs runājam par reģioniem, kas principā atrodas visnelabvēlīgākajā situācijā un arī neizdevīgā geogrāfiskajā situācijā. Šiem reģioniem visiem ir kopīgas iezīmes, ir noteikti apstākļi, ehm, piemēram, nu, nevar, piemēram, organizēt, teiksim, kaut kādās mazās salās vai kalnu reģionā kaut kādas uh, liela uh, ražošanas, lauksaimniecības uzņēmums un tā tālāk. Tad, tad ir virkni dažādu apstākļu, bet mums ir jācenšas saglabāt lauksaimniecības prakse šajos reģionos, ja mēs gribam saglabāt uh, mūsu, teiksim, saimniekošanas veidu daudzveidību Eiropas Savienībā. Un Un tā tad, zinot, ka šie apstākļi var būt ļoti atšķirīgi. Tie var būt Alpa augstkalnu reģioni, cita augstkalnu reģioni, īpaši apstākļi, kas ir raksturīgi tāliem ziemeļu reģioniem, bet kaut kāda lauksaimniecība un tradīcijas ir, un tās ir vērts saglabāt, jo tas parāda, cik ļoti dažādi un atšķirīgi ir cilvēki, cilvēki var organizēt lauksaimniecisko ražošanu. Un tas ir ļoti svarīgi arī vietējiem iedzīvotājiem uh, un mazajiem zemniekiem, nelielajām saimniecībām. Protams, ka lauksaimniecībai ir e, jābūt balstītāju uz saimnieciskiem pamatiem, bet e, ir jāsaglabā šīs zināšanas un prasmes, e, kas eh, nenoliedzami arī var dot savu ārtavu visu lauksainiecības ražošanas procesu modernizācijā. Un tāpēc eh, šos reģionus mēs nekādi nedrīkstam aizmirst. Man ir prieks redzēt, kā tiek apskatīta arī transportēšanas un loģistikas dimensija. Uh, attiecībā uz šiem attālinātajiem un nelabvēlīgā situācijā esošiem reģioniem. Tas šiem reģioniem ir ārkārtīgi svarīgi. Un transports, protams, vairāk vai mazāk tomēr ir lokāls. Vai nu tas ir autotransports, Bet eh, tas varbūt ir visizplatītākais, taču jāsaka, ka šajos reģionos var būt dažādi transporta veidi. Piemēram, tālajos ziemeļos tie varbūt atšķirsies no tiem, kas ir, teiksim, raksturīgi vidusjūras reģioniem. Paldies! Danēlis kungs un tālāk Lavijas kungs. Danēlis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es pilnībā piekrītu tam, ko vicepriekšsēdētāji tikko teica. Un es piekrītu, ka tas Eiropas Savienībā ir vislielākais izaicinājums, vai tā spēj uh, atbildēt uz tām vajadzībām, kādas ir šiem visatālākajiem reģioniem. Tas nav kaut kas tāds, uh, kam visi uh, piekritīs, taču uh, priekšlikumi un attīstības eh, perspektīvas šajos reģionos ārkārtīgi atšķirs no tām, kādas mēs vērojam eh, kontinentālajā Eiropā. Tas viss nenotiek automātiski, un eh, ir reģioni, kas demogrāfiski atrodas ļoti sarežģītā situācijā, viņiem nav, teiksim, tāda modeļa, kā attīstīt lauksaimniecību, bet viņi ir atkarīgi no lauksaimnieciskās ražošanas, no turisma, un ļoti bieži e, šīs lietas var nonākt viena ar otru pretrunā, jo uzsvars, kas tiek likts, teiksim, uz ūdens apgādi, pastāv uh, grūtības ar to, ir uh, tā tad virs izmaksas tieši tādēļ, ka ir grūtības ar šī ūdens piegādi. Lūk, tāpēc skatoties nākotnē, mums vajadzētu Um, uz šīm teritorijām lielu spiedienu izdara arī nelegālā imigrācija. Un tāpēc ir labi, ka mēs izskatām šo salu situāciju un izskatām tās īpaši runājot par lauksaimniecību, par lopkopību. Es domāju, ka bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu mēs varam atbalstīt un uh, arī, arī dzen to, ka jāsaglabā vietēja unikāli ģenētiskie resursi, kas uh, ir atraduši savu noteiktu nišu, un mēs redzam noteiktu lopaudzēšanas praksi un noteiktu uh, kultūra augu kultivēšanas praksi, kas ir pielāgota vietējiem geogrāfiskiem, klimatiskiem apstākļiem. Un kā papas Tankus kungs mums atgādina, šis nav pa, vienkārši pārskats, faktiski šī ir pārstrādāšana. Un acīm redzot, līdz kāda beigā mēs varbūt varētu nākt klajā ar jaunu priekšlikumu. un palūkoties uz visu to uh, naudas apjomu, ko paredz šis likumprojekts. Uh, protams, ir jāsagaida arī uh, revīzijas palātas atzinums, un tas galu galā dos iespēju atrisināt jau kādas tādas neprecizitātes šeit, jo transports lauksaimniecības produktu transportēšana uz Eiropas ciedzēm ir kaut kas tāds, kas ir jāizskat šajā likuma projektā, eh, vai nu tas būtu daudzums vai kvalitāte. Būtībā eh, vietējais tirgus nav tik liels, lai tajā varētu pārdot visu, kas tiek sarežģīts, un tieši tāpēc šī daļa ir tāda, kura būtu īpaši eh, jāizskata šajā regulā. Un es ceru, ka mēs pie tā uh, atgriezīsimies tad, kad mums būs kārtīgs pārskats. Lavijas kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlētos pateikties Jorgosam Pastānkos par lieliski uh, paveikto darbu, jo tas tiešām parāda jaunā gaismā palādnes, eh, tātad šis te atbalsta sistēmas un kā tās darbojas Egejas jūras eh, nelielajās salās. Un, ja mēs runājam par atzinumu un to, kas nāca no komitejas un eh, kas izskanēs iesniegtos grozījumos, es vēlētos pievērsties sekojošiem punktiem. Pirmkārt, Papastankas pa, pa, kungs piedāvā mainīt finansēšanas vai finansiālā atbalsta sniegšanas kārtību. Un tas mainītu, teiksim, tos budžeta pīlārus, finansējumu izvietojumu tajos. Pagaidām tas vēl nav, tā tad nevienā no izstrādātiem budžetiem paredzēts, tā kā tas viss ir jāizdara. Tālāk jautājums, kas ir adresēts komisijai Un tas ir tas, par ko mēs runājam iepriekšējā sēdē. Tad, kad mēs runājam par Sicīliju, kurai arī ir tādas eh, pašas um, to saimniecību raksturojušas iezīmes, tās arī, tā ir arī attālināta sala, uh, sala, kurā ierodas ļoti daudz imigrantu, migrantu. migrantu Un eh, te nav runa varbūt arī par uh, Sīcīliju, kas ir lielāka sala, bet ir ļoti daudz arī pavisam nelielu salu, kurā ir ļoti daudz virsizmaksu un parastas lietas, kas citur maksā daudz mazāk, tur ir ļoti dārgs, tieši tāpēc, ka tas turien ir jāved. Pagājušajais, kad tikās lauksaimniecības komiteja, mēs uh, sacījām, ka, mēs sacījām paši sev, ka Komisijai nav grūtību ar tām salām, kuras ir atzīts kā piedarošas pie viena statusa. Un komisija sacīja, ka, ja salas vēlas, lai tam tik noteikti šāds status, tām ir jāiesniedz īpaši pieteikums, un tad eh, saskaņā ar jauno režīmu varbūt tas būtu iespējams, bet mēs jautājam, vai tad, lūk, šis aptvērums tiks paplašināts vai nē, vai uh, arī citas salas, kas nepiedarīt kā pie šīs grupas, arī varēs gūt labumu no šo likumdošanas aktu. Paldies, es došu atkal vārdu Bokārt kungam. Liels paldies! Viss, ko sacīju saistībā ar pozē, protams, attiecas mutātis mutandīs arī uz šo ziņojumu. Vispirms, papastam, kas kungam ir taisnība, te ir runa par pārstrādāšanu. Negaidiet pārāk daudz no vienas pārstrādātas versijas, jo tagad mēs gribam finalizēt šo ziņojumu. Un papastam, kas kungs jau sacīja, ka vēl būs iespēja apspriest dažādos punktus sīkāk. Un šeit jau kārtējo reizi, kad ir runa par paaugstināšanu par 30%, tāpat kā es sacīju par attālinātajiem reģioniem. Būtībā var teikt, ka mēs piekrītam, taču atkal te ir runa par budžeta neutralitāti. Bet tad, kad papas Tomkus kungs runā par to, ka neizmantā to finansējumu kādā N gadā varētu pārnest uz nākošo gadu, man nešķiet gluži pieņemams, jo te ir budžeta problēma, jo mums ir igada budžets, un līdz ar to tas radīs zināmas problēmas. Uh, kā šo ideju varētu saskaņot ar pašreizējiem budžeta noteikumiem, kā tie pastāv, un tie ir, vismaz pat labāk, tie ir strikti. Palsens kundze, es uzskatu, ka varu parakstīties zem katra jūsu sacītā vārdu. Ir jāuzsver, ka visi šie pārjūras reģioni ir ļoti svarīgi. Man svarīgi, man ir Svarīgi, ka jūs ne tikai runājot par lauksaimniecības produkciju, jo es pilnīgi atbalstu jūsu sacīto. Te nav runa tikai par lauksaimniecības ražošanu saglabāšanu uz vienas salas, bet te ir runa arī par kultūras saglabāšanu, par vērtīgas kultūras saglabāšanu. Eiropa taču iestājas par kultūras daudzveidību, un es domāju, ka te jūsu sacītais tiešām ir sacīts pareiziem vārdiem. Uh, ja mēs nerodam pareizo politiku, kas nodrošina šiem reģioniem ilgspējīgu dzīvi, tad arī kultūra iet bojā. Runājot par transportu, jā, protams, ņemot vērā šo reģionu ģeogrāfisko izvietojumu, transports ir problemātisks. Taču divas lietas. Transports no kontinenta uz salām šis jautājums ir atrisināts Taču es saskatu vēl vienu potenciālu saistībā ar vietējo transportu. Transportu salas, uz salas pašas. Tad te būtu vairāk iespējams eh, jāizmanto šis eh, formulējums pantā par eh, izmantošanas režīmu, tā lai varētu atbalstīt arī vietējo transports uz salas. Danelis kungs, arī jūs ļoti labiem vārdiem aprakstījāt to, kas mums nepieciešams, lai panāktu mūsu kopīgo mērķi. Taču man jāsaka, ka 2006. gadā mēs jau spērām lielu soli uz priekšu, novērtējot katra reģiona īpatnību. Mēs izveidojam īpašu aploksni katram reģionam. Un e, tas šeit arī atainojas. Taču tas nenozīmē, ka vajadzētu doties vēl tālāk un jāizmanto kādi precīzi, konkrēti instrumenti, lai apkarotu problēmu uz vietas. Taču, kā jau jūs sacījāt pats, tad drīzāk sākums būtu pamatojams uz mūsu ziņojumu, ar ko nāksim uh, klajā gada sākumā, nekā uz šo pārstrādāto versiju. Un tad Lavijas kundze, es ļoti labi atceros, ka es aicināju Itālijas par šādu soļu, taču es vēl, nu, man jāsaka, vismaz uz mana rakstām galda vēl šāds pieprasījums nav parādījies, un tāpēc šodien es jums nevaru sacīt, vai tā būtu īpaša eh, schēma vai kāds konkrēts instruments. Tas būs jāskata Uh, vispār kontekstā tas vēl ir jāskatās, jāizvērtē arī vēr, uh, vajadzības, bet tā ir vienkārši tāda spontāna reakcija. Ja problēma uz jūs minētajām salām pastāv, piemēram, Sicīlijas, Eh, ir tāda pati, kāda ir mazajās Egejas jūras salās, tad es tiešām nezinu, kāpēc, lai mēs nevarētu paplašināt šo so geogrāfisko aptvērumu, taču tas tomēr parāds padziļinātu analīzi. Un kā tad mēs izskatīsim šo lūgumu? Mēs to izskatīsim iekšēji, mēs izskatīsim arī papildu jautājumus, mēs sazināsimies ar Itālijas varas iestādēm, un tad beidzot mēs nāksim klajā ar priekšlikumu lai iespējams pēc tam paplašinātu pašreizējo sistēmu. Un tad nāktu klajā, vai arī nāktu klajā ar priekšlikumu, kas ir atsevišķi un tieši attiec uz Sicīliju. Taču tas ir atkarīgs no problēmas rakstura, kuru problēmu mēs īsti gribam risināt, lai garantētu šīs eh, lauksamniecības izdzīvošanu. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Papastāmkus kungs, lūdzu vārds jums. Paldies priekšsēdētāji. Gribēju pateikties vicepriekšsēdētājam un Polsenas kundzei par viņas komentāriem. Es domāju, tie bija ļoti konstruktīvi un radoši. Polsenas kundze mums ir sniegusi ļoti vērtīgu analīzi un lauksaimniecības situācija uz mazajām Egejas jūras salām ir ielikusi tādā plašākā perspektīvā, un tā darīja arī Lavijas kundze un citu runātājiem. Vēl es gribētu pateikties komisijas pārstāvjiem Borharta kungam. Un atgriežoties pie Pausēnas kundzes sacītā, mums jāpatur prātā, ka lauksaimniecības aktivitāte ir moderna, moderns koncepts. Ja jūs to attiecināt uz maziem reģioniem, maziem salām Egejas jūrā, tad mums jāsaprot, ka tā ir daļa no ilgspējīgas ekoloģiskas un ekonomiskas attīstības. Pausens kundze mums atgādināja par šo fizisko resursu, uh, resursu iespēju. Un te ir runa, protams, arī par kultūru. Jo šī produkcija ir civilizācijas vainagojums. Un runājot arī par transportu, protams, arī tas jautājums būtu risināms. Pašreizējie transporta tīkli ir nepietiekami, tie nav adekvāti. Un tas nozīmē, ka pastāv tāda kā dubult eh, salu kultūra. Uh, vēl lielāka uh, norobežošanās un pārāk daudz nelabvēlīgu apstākļu. Šīs lietas, šīs vietas varbūt nemaz nav tik tālu, bet tomēr transporta dēļ tās ir vēl vairāk distancētas. Un bieži vien te ir runa arī par tīri ģeo, ģeoloģiskiem uh, apsvērumiem, ka, piemēram, ir tik līnšaina tā zeme, ka to nevar izmantot lauksaimniecībā. Tie ir tādi īpaši apsvērumi, kas eh, jo īpaši uzskatāmi ir dažās salu grupās arhipelāgos. Un te mums arī jāpatur prātā ne tikai Eiropas Savienības perifērija reģioni, bet arī ārējās robežas šīs salas ir arī mūsu ārējais robežs, un uh, to es gribēju, ar to es domāju šo te spiedienu no imigrantu plūsmas. Bet katrā ziņā paldies par jūsu idejām. Paldies, saka priekšsēdētājs. Gribētu jums atgādināt, ka grozījumu iesniegšanas termiņš šim ziņojumam tāpat kā iepriekšējiem 11. jūlijas un ziņojuma Priekšlikums ir paredzēts pieņemšanai 19. septembrī. Un labi, līdz ar to pārējiem pie sestā darba kārtības punkta mums tagad ir jābalso. Tad lūdzu paņemiet savas balsošanas kārtes. Efektīva stratēģija. Izaivielu jomā Sabu kundze ir referentiem, žēl viņa nav mūsu vidū šodien, bet viņa aizstāja Enšu kungs. Uh, Tātad tas ir priekšlikums par efektīvu Eiropas stratēģiju izaivielu jomā. Komisija piemina situāciju lauksaimniecības izaivielām un ierosina stratēģiju, lai nodrošinātu garantētu piegādi. Sabu kundze atzinām sagatavotā nāk klājā ar svarīgiem priekšlikumiem. Un te ir uh, lauksaimniecības strateģiski svarīgs sektors lauksaimniecības stratēģijas ziņā. 46 grozījumi ir iesniegti, ir panākti daudzi kompromisi, tātad mēs tagad par to visu balsosim, un es ceru, ka galvenā komiteja, rūpniecības komiteja, ņems vērā mūsu bal balsojumu pēc iespējas plašākā apjomā. Tātad, ja esat gatavi un visi esat paņēmuši savas balsošanas kartes vai arī jums nav balsošanas saraksta, lūdzu balsošanas sarakstu iedodiet man, lūdzu, priekšsēdētājs. Amendment 1, 2, compromise 1, and if adopted 10, if, if adopted, and et cetera, et cetera. No. Pronti? Vai visi ir gatavi? Nu, situācija tāda pat kā Itālijas parlamentā, vai ne? Mazliet apjukums. Labi, ķersimies pie darba. Visiem ir balsošanas saraksts, sāksim balsot. Balsojam par pirmo grozījumu Agines skundzi. Sākam balsot elektronis, lūdzu. No, favor. Chiuse le votazioni. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais grozījums. Sākam balsot. Chiuse le votazioni. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromisa grozījums numur viens. Sākam balsot. Pirmais kompromisa grozījums. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējam aktā Šmitas kungs. Es atvainojos, saka, ehm, šī balsošanas aparatūra nedarbojas. Karte man ir, bet eh, tas nekas, saka, priekšsēdētājs ņemšu vērā jūsu balsojumu. Labi, ejam tālāk. Desmitais grozījums Lājana grozījums. Sākam balsot. Chiuse le votazioni. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Votazioni chiuse. Pieņems 12. grozījums, sākam balsot, beidzam balsot, pieņems arī 12. grozījums. Otrais kompromiss grozījums. Sākam balsot, Jūs ir votacioni. Beidzam balsot. Pieņemts. Līdz ar to pārējām pie 18. grozījuma. Sākam balsot par 18. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. Līdz ar to balsojam par 19. grozījumu. Sākam balsot par 20. Viss nobalsojuši. Noraidīts. 21. grozījums. Sākam balsot. Aprovētu. Beidzam balsot. Pieņemts 22. grozījums. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot par trešo grozījumu. Kompromiss grozījumu pieņemts. Tagad balsojam par 23. grozījumu. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsosim par 29. grozījumu. Sākam balsot. 29. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 30. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 31. grozījumu. Sākam balsot par 31. grozījumu, beidzam balsot par 31. grozījumu. Pieņems arī šis grozījums. Ceturtais kompromisa grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Ceturtais kompromisa grozījums ir pieņemts. Tagad balsosim par piekto kompromisa grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim par 40. grozījumu uzmanību. 46 grozījums, sākam balsot, beidzam balsot. Man šķiet, ka būs noraidīts. Jā, noraidīts. Tagad 41. grozījums, sākam balsot. 41. grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad pāriem pie 43. grozījuma. Sākam balsot par 43. grozījumu. Visi nobalsojuši, beidzam balsot, pieņemts. Tagad 44. grozījums, Dančīla. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts 44. grozījums, un tagad balsojam par 46. grozījumu, Jēglis grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot par 46. grozījumu to esam pieņēmuši. Jā. E adesso abbiamo solo il voto finale di... Tagad ir galīgais balsojums. Sākam galīgo balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Sveicu savu samu un Enšu kungam arī apsveikums no manas puses. Paldies! Un tagad pārējām pie svarīgākā sanāksmes darba kārtības punkta. Ceru, ka jūs visi esat gatavi. Are you ready? Džēms, vai esat gatavs? Tātad septītais darba kārtības punkts. Grozījuma izdarīšana padomas regulā numur 1234 vietu 2007 attiecībā uz līguma attiecībām pienu un pienu produktu nozarē. Referents Džēms Nikolsons. Balsosim par ziņojumu projektu. Tātad līguma attiecības pienu un pienu produktu nozarē ļoti būtisks uh, jautājums, likumdošanas jautājums, vairāk nekā 300 grozījumi tika iesniegti pateicoties uh, mūsu referentu lieliskajam darbam un visu ēnu referent, visiem ēnu referentiem no pārējām politiskajām grupām. Mums ir izdevies ļoti satuvināt savus viedokļus un ir 19 kompromis grozījumi par apsvērumiem. Referentumiem Referentam bija jāved sarunas par, ar padomu par lēmumu pieņemšanu pirmajā lasījumā, tā kā ir ļoti būtiski šodienas balsojumā ļoti konsekventi parādīt mūsu nostāju. Lielas paldies, Džēms, vai tev ir kas sakāms, pirms mēs pārējām pie balsojuma? Paldies priekšsādātāji par laipniem vārdiem. Es ceru, ka tad, kad būsim pabeiguši balsošanu, joprojām būsim tādās pašās domās. Jūs pareizi jau norādījāt, ka tas bija diezgan sarežģīts uzdevums, bet mums izdevās pārst panākt uh, pārsteidzoši labu kompromisu, kas mums ļaus virzīties uz priekšu. Es domāju, ka mums kā komitejai tas dod tādu ļoti konsekventu pozīciju, ar ko virzīties uz priekšu. Es gribētu izmantot šo izdevību, lai pateiktos visiem ēnu referentiem par ieguldīto smago darbu, un es varētu pateikt jums, ka tik tiešām strādājot pie kompromisiem bija jāizcīna dažas ļoti smagas cīņas, un lai gan šie jautājumi bija ļoti nopietni, Un vienā no sanāksmēm jums pat bija jāiesaistās un um, jābūt priekšsēdētājiem, tā kā paldies arī jums. Tāpēc es gribētu pateikties komitejas uh, darbiniekiem, tīpaši Patrikam, bet tāpat arī visiem pārējiem un grupu darbiniekiem, kas ļoti daudz stundas veltīja šim te ziņojumam un mēģinot konsultēties. Un paldies arī visiem maniem darbiniekiem, visiem, kas strādāja pie šie ziņojumi. Es domāju, ka es varētu ieteikt šo te, ka tādu ļoti vispār, ļoti tādu konsekventu pakotni un tagad varam droši par to balsot. Lielas paldies! Paldies, Džeims! Es ceru, ka visi ir sagatavojuši balsošanas kartiņas. Šis balsojums būs nedaudz garāks, tagad ķersimies pie darba. Sāksim ar 128 grozījumu. Tātad 128. sākam balsot. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Noraidīts. Astoties kompromiss. Balsojam par astoto kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk pārējām pie septītā kompromisa. Sākam balsot par septīto kompromisu. Vai visi nobalsoju? Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pārējām pie pirmā kompromisa. Sākam balsot par pirmo kompromisu. Labi. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk mēs pārējām pie 171. grozījuma. Tas ir trešajā lapusē pašā apakšā pēdējā rinda. Sākam balsot par 171. grozījumu, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. 171. ir pieņemts. Tālāk. 173. Sākam balsot par 73. grozījumu. Beidzam balsot. Labi. Otrais kompromiss. Balsojam par otro kompromisu. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamā lapuse, tātad 205. Sākam balsot par 205. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad pārējām pie 200, 210. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad pārējām pie 228. 228. nākamajā lapusē sākam balsot. 228. tātad. Beidzam balsot. Tas tātad trešais pieņemts. Kompromiss. Trešais kompromiss, lūdzu. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tālāk 21. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. 22. grozījums arī referenti iesniegt. Sākam balsot par 22. grozījumu, beidzam balsot. Arī tas ir pieņemts. Tālāk, 4. kompromiss. Sākam balsot. 4. kompromiss. Labi. Pārējām pie 238. 238. grozījums. Beidzam balsot. Un nu, tas ir noraidīts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Ja jūs vēlaties, lai es lēnāk, nu labi. Balsojam par kompromisu numuru 5. Visi nav balsoja. Pieņemts. Tagad pārējiem pie sestā kompromisa grozījuma, sākam balsot. Visi nobalsoja. Pieņemts. Tālāk pārējiem pie desmitās lapuses, 30. grozījums. Referenti iesniegs grozījums, sākam balsot. 30. grozījums. Visi nobalsoja. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 51. grozījums. Sākam balsot. Beidzam. Pieņemts. Un tas nozīmē, ka mēs tagad pārējām pie 39. grozījuma. Referenta grozījums sākam balsot par 39. Beidzam balsot. Pieņemts. Pārējiem pie A kompromisa. Sākam balsot kompromiss A. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk. B kompromiss. Sākam balsot. Visi nobalsoja. Jā. Kompromiss B ir pieņemts. Un tagad es došu vārdu Silvestras kungam, kurš vēlas iesniegt notisku grozījumu par B kompromisu. Silvestras kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji. Uh, Mēs jau esam izdalījuši šo te mutisko grozījumu, bet ņemot vērā to, ka mēs nevēlamies pagarināt šos te pasākums attiecībā uz nozaru, bet mēs vēlamies ņemt vērā īpaši sarežģīto tirku situāciju attiecībā uz um, olīveļu un uh, galda olīvēm, ņemot vērā to, ka ir cenu svārstības un daudz cits problēmas. Uh, Un mēs vēlamies panākt to, lai tik ņemts vērā tas, ka ražotājiem ir milzīgas problēmas, jo viņi nevar sekt pat savus izmaksas, un būtībā te notiek arī um, gandrīz vai sociāli nemieri. Un tāpēc mēs gribētu lūgt komisiju iekļaut šajā te likumdošanas aktā normas, kas varētu risināt šo problēmu. Tātad tas ir lūgums komisijai nākt klajā ar jaunu iniciatīvu šajā jautājumā. Tā nu, kā varbūt jūs varētu, varbūt komisija varētu to papētīt, un tāpēc es arī gribētu lūgt uh, savus grupas referentu iepazīties ar šo te grozījumu un atbalstīt to. Paldies, paldies Silvestris kungam. Jā, šī komiteja tik tiešām jau vairāk kārtīgi ir izskatījuši šo te jautājumu. Mēs arī gribējām lūgt kom komisāru Čovis par to padomāt, bet tas ir apsvērums. Tas ir apsvērums, kurā vēlreiz ir um, atgādināts un pastiprināts tas, ko mēs jau teicām komisāram, lai komisija varētu steidzamāk risināt šo tie jautājumu. Tā ir Pelskungs, lūdzu, lūdzu. Es gribēju izteikties tagad, tāpēc, ka kaut arī atbalsta Silvestra kunga grozījumu vispārējo domu, jau kārtējo reizi var tikai paust nožēlu par to, kā tas tika pausts. Un tas attiec arī uz to uh, ziņojumu, uh, kur es biju referents. Un uh, tur arī mutiskais grozījums tika iesniegts stundu pirms balsojuma, tad es vienkārši varu tikai paust savu neapmierinību par šo procedūru. Bet tā tad, eh, te skaidrs, ka grūtības ir visos lauksaimniecības, eh, visās lauksaimniecības nozarēs, vai tas attiecies uz ražošanu vai uz eh, lielopu gaļu. Ja jūs tagad ierosināt šo grozījumu, tad par to var, protams, balsot, bet es balsošu pret to, tāpēc, ka man nepatīk šī procedūra. Un, uh, Arī tāpēc, ka te tiek runāts pilnīgi par visiem sektoriem, varbūt ir citi iespēja, kur par to ir vērts runāt. Es vēlreiz gribu pasauli neapmierinātību ar to, kā stundu pirms balsojuma tiek iesniegts šāds te grozījums, kaut arī mēs jau vesels trīs mēnešus spriežam par šo lietu. Tātad es šīs procedūras dēļ balsošu pret. Mark, e, Labi, paldies, Mark. Nu, tā nav tradicionālā procedūra, par to jau nu vienam šaubu nav. Bet mēs dosim vārdu Džeimsam, referentam, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, uzaicinu Silvestra kungu. Paldies viņam par to, ka, ka viņš ir eh, šo vakar padarījis interesantāk. Tā kā nu, esiet pozitīvi un es gribētu viņam pateikties par to veidu, kā viņš prezentē savu grozījumu. Un man ir jāsaka, es esmu es, es labprāt gribētu, lai mēs balsotu otrais šodien, bet eh, tad jau būtu jāveicā parlamentu dienestiem, vai tas ir pieļaujams. Jo, nu, lai gan es ļoti labi saprotu, un, un ja mēs runājam par olīveļu, tad es jau būtu pirmais, kas atbalstītu šādu risinājumu, bet es domāju, ka tas droši vien tagad nav īsti vietā, ir citi jautājumi, kas diemžēl neiekļāvā šajā te juridiskajā tekstā, un te gal galā mēs runājam par likumdošanas aktu. Bet es, protams, būtu priecīgs, ja balsojums būtu, ja būtu tāds norādošais balsojums, un tad parlaments kaut kad vēl, parlamenta dienas kaut kad vēlāk mums varētu pateikt, kāda ir situācija. Ja Silvestra kungs tas varētu piek, tam varētu piekrist, uh, Un, ja mēs visi varētu būt gana vēlīgi, tad nu, es domāju, ka mēs varētu darīt. Es pats personīgi šajā gadījumā balsotu pret. Bet, nu, tas tad būtu balsojums pa daļām, un gal galā viņš te pārstāv savus mm, cilvēkus, un tas ir ļoti nozīmīgi viņam. Lūdzu. Paldies, Džeims! Bet Ja vairs neviens formāli neiebilst šim mutiskajam grozījumam, pret šo mutisko grozījumu, tad mēs balsosim un skatīsimies, kā tas viss izskatās. Tātad balsojam par mutisko grozījumu, balsojam par Silvestriskunga mutisko grozījumu. Beidzam balsot. Mirklīti. Tātad sākam vēlreiz balsot par mutisko grozījumu, vēlreiz lūdzu, sākam balsot par mutisko grozījumu, beidzam balsot. Un redzat, ka ir pieņemts ar nelielu balsu vairākumu. Lieliski, Silvestrī kungs, un ejam tālāk. Nē, mirklīti, pārtrauc Silvestris kungs. Es apsolos Tarabēlas kungam un arī visiem pāriem, es tā vairs nedarīšu citreiz. Labi, C kompromiss, saka priekšsēdētājs. Nē, tomēr vēl ir daži grozījumi, par kuriem vajadzēja nobalsot. Vienu mēs aizmirsām, tas 43. Ehm, mēs to, diemžēl, palaidām garām. Tātad 43. 10. lapusē. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts. Tālāk. Kompromiss C. Sākam balsot par kompromisu C. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromiss D. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Tālāk. 57. grozījums. Vai tad nav par to jābalso? Nē, tomēr par kompromisē sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk kompromisē, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss G. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts un tālāk pārējam pie H kompromisa. Sākam par to balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk sākam balsot kom par kompromisu I. Sākam balsot, beidzam balsot un pieņemts. Tālāk pārējām pie kompromisa J. Sākam balsot, beidzam balsot, pieņemts. Kompromiss K. Sākam balsot par K Beidzam balsot un pieņemts. Tālāk mēs balsojam par 93. grozījumu. Sākam balsot, beidzam balsot un pieņemts. Tālāk pārējam 94. grozījumu, balsojam. Beidzam balsot. Un noraidīts. Tālāk. Kompromiss M. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais grozījums par. Um, sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Tālāk kompromisa grozījums OA. Sākam balsot. Beidzam balsot, un tas ir pieņemts. Tālāk pārējām pie kompromisa grozījuma N. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pāriem pie kompromisa O, sākam balsot, beidzam balsot un pieņemts. Tālāk. 112. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot un pieņemts. Tālāk kompromiss P. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tas nozīmē, ka tālāk mēs pārējām pie kompromisa Q. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Tālāk kompromiss R. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un kompromiss S noslēgumā. Viss nobalsojuši. Pieņemts. Un tagad balsojam par visu likumdošanas rezolūciju, kā tas ir piedāvāts. Sākam balsot, beidzam balsot un likumdošanas priekšlikums ir pieņemts gandrīz vienprātīgi. Um, un tagad balsojam par uh, likumdošanas rezolūciju. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas ir pieņemta. Tā ir pieņemta. Un tagad mums ir galīgais balsojums, lēmums par sarunu uzsākšanu ar padomi, lai panāktu pirm, vienošanos pirmajā lasīmā. Tad sākam balsot par to, beidzam balsot. Un arī šis lēmums ir apstiprināts. Džeims apsveicu un vēl panākums sarunās ar padomi. Mišēl vēlas uzstāties. Pēc F kompromisa vajadzēja balsot par 11. Ā, tas pēc tam ir citur sakts. Ā, labi, tad to visi kārtībā saka priekšstādātājs. Liels paldies, dārgie draugi. Esam nobalsojuši par piena pakotni. Un līdz ar to mūsu nākamā sanāksme notiks 4. jūlijā 2019. Strasbūrā. Tātad tiksimies Strasbūrā 19. pirmdien. 4. jūlijā. Nu, līdz ar to šī sanāksme ir beigusies. Paldies!